Fai proprio? ¿eh? Ah? Ja. There are no many Der Präsident! Priekšstādātājs. Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi. 16. februārī pārtrauktā sēde. Eiropas parlamentā tagad tiek atkal atsākta. Cienītās dāmas, godātie kungi, pirms gada sākās arābu pavasars. Tas daudziem no mūsu dienvidu kaimiņiem nesa brīvību,